Jā, labi, tagad turpinam, turpinam ar balsojumu skaidrojumiem. Es, as, par secinājumiem, kādi ir pēc es padomu sēdes. Es lūdzu kolēģus ātri doties prom tie, kas nepaliek šeit, un lūdzu Henon kungu skaidrot savu balsojumu. Uh, Paldies. Es bieži esmu uzskatījis, ka šī ēka, šī mm, parlaments ir atrāvies no īstenības, bet tagad es baidos, ka Mēs jau iekrītam kliniskā neirozē, mēs redzam, ka mūsu kredītreitings tiek samazināts mūsu valstīm, eirozonas valstīm, bet arī fonds tiek uh, pazemināts uh, kredītreitīgs. Un tad varbūt mm, mēs nevaram izlikties, uh, ka kredītreitinga aģentūras nerīkojas pareizi tika runāts, ka tur ir sazarstība pret eiro par to, ka Eiropu tiek grauta. Nav nekādas alternatīvas, lai risinātu pamata problēmu. Nevar uzlabot laika apstākļus, e, izslēdzot laika prognozes. E, mēs nevaram nekādā veidā ietekmēt laika apstākļus arī šajā ziņā. Bene, grāci, onorevoli Annan. Paldies. Henan kungam, Foks kungs tagad. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, priekšsādātāji. Attiecībā uz padomas secinājumiem pagājušajā mēnesī es gribu tikai sacīt, ka mēs šajā parlamentā m, mm, paši sevi mānām, ja mēs domājam, ka mēs esam vienīgā demokrātiskā balss Eiropā. Uh, Mēs runājam par kopienas metodi, bet mums ir jāsaprot, ka šī savstar, starpvaldību līguma starp valdībām ir eh, uzliek pienākumu valdībām. Mana valdība izlēmā nepiedalīties un uzskata, ka tā. Eh, mēs vēlam labu Eirozonai, lai tā atrisināt savas problēmas. Man jāsaka, Mūsu rezolūcijā, ja mēs atsaucamies uz finansu transakciju nodokli, tas bija nepiemēroti. Mums vajadzētu runāt par to, lai Eiropa kļūtu konkurētspējīga, nevis pieņemtu lielākus nodokļus, kas kaitē izaugsmē Eiropas Savienībā. Paldies priekšādātājiem! Paldies! Holārska Babinskas kundze nākošā runātāja. Vai Kolārskas Babinskas kundze ir zālē? Nē, liekas, ka nav. Nākošā uh, Svinborns kundze, vai jūs man dzirdat? Susi. Jā, tagad es jūs uh, dzirdu. Es gribētu teikt, gribu sniegt savu skaidrojumu par balsojumu. Mēs esam runājuši par Lisabonas līgumu daudzus gadus. Uh, Mēs e, arī nesen pie tā strādājam un skatījām to dažādos referendumos un to pieņemam. Un šodien tā vietā, lai ievies šos noteikumus, atsevišķas valdības, Francijas un Vācijas, jo īpaši cenšas mūs, e, mums neļaut ievērot Lisabonas līgumu. E, un mēs krīzes situācijā tagad pakāpjamies atpakaļ pat par veselām desmit gadiem. Tas ir ļoti slikti, jo par spīti e, tam, ka tiek stiprināts kopienas pieeja, mēs tomēr samazinām pēc Lisabonas struktūras un pret to vajadzētu turēties ļoti stingri. Paldies! Svinbērna kundze, es nobalsoju pret e, šo te starpvaldību līgumu. Uh, Es neesmu pret saturu, bet es balsoju par to, ka parlaments vispār par to izsakās. Tas nav ēs nolīgums, un tāpēc to nevajag tā, par tādu uzskatīt. Krīze Eirozonā turpinās, un šķiet, ka vairums risinājumu, kas tiek piedāvāti ar sarežģītiem noteikumiem, ar vēl sarežģītākām finansu struktūrām, nav nomierinājuši tirgus, un starpvaldību nolīgums būtu vienkāršāk saprotams tirgiem. Uh, ja tas būtu nepieciešams, bet galvenie aspekti šajā nolīgumā ir jau iekļauts sešu likuma normu pakotnē, tāpēc es neredzu, kāpēc parlamentām vajadzētu vēlreiz runāt par šo nolīgumu. Starpvaldība nolīgums eh, uzliek pienākumus eh, valdībām sekundārajā ES likumdošanā, tad kāpēc mēs vēl šajā parlamentā to darām? Ja dalība valstis neuzticas vienotrai par likumdošanas ieviešanu, tad kā lai investori sākt mums uzticēties. Paldies! Jatenmaki kundze. Arvoisa puhemies, pelkään pahoin, että EU on... Priekšsēdētāja kungs. Esmu nobažījusies, un man liekas, ka Eiropas Savienība rada noteikums, kurus atkal neievēros. Jo ļoti nozīmīgi ir tas, ka mums ir tādi noteikumi, kas tiek ievēroti un kas eh, veicina Eiropas Savienības konkurētspēju. Tas ir mūsu mērķis. Un šeit nospraustie mērķi ir tādi, ka es nedomāju, ka dalība valsts varēs tos sasniegt, un līdz ar to šajā fāzē vissvarīgākais būtu, lai mēs pieņemtu programmu tādu, ko varētu arī sasniegt, un bez tam mums būtu jākoncentrē mūsu uzmanību uz izaugsmi un darba vietu saglabošanu. Eiropas Savienība nav ievērojusi to, ka aizvien vēl pastāv nodokļu nemaksāšanas uh, gadījumi un uh, nodokļu paradīzes tās augtās. Paldies! Paldies tagad pietikainens kundze. Priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka parlamenta nostāja ir ļoti nozīmīga. Tas tādēļ, ka papildus Eiropas Savienības uh, pamatprincipiem ir pieskatāms arī tas, ka noteikumi ir ievēroti un arī kopienas metoda tiek ievērota. Ja politisku iemeslu dēļ pastāv tāda situācija, ka ne visas dalība valstis uh, var piedalīties, tad ir ļoti nozīmīgi, lai īstenošana būtu garantēta. Tieši tāpat tā kā Mēs strādājam pie sešu dokumentu pakotnes, un tagad vajadzētu parasto likumdošanas metodu ievērot, izstrādājot arī šos, šīs izmaiņas. Paldies! Paldies! Tagad Zaborskas kundze. Prezident. Jā, paldies. Priekšsēdātājiem. Es nevarēju balsot par šo kopīgo rezolūciju. Es nevaru piekrist tam, ka parlaments atņēma mums tiesības arī snākt sarunas vienam ar otru. Mēs taču esam līdzvērtīgi partneri un varam runāt par šo krīzi, ja vēlamies apkarot veiksmīgi krīzi. Mums uh, atkal ir nepieciešama uzticēšanās finanšu tirgiem. Mums uh, jāmeklē jauni izturēš, jauni modeļi, jauni rīcības modeļi Mums jāsaprot, kas mūs novedis līdz šai krīzei. Ja mēs to nesapratīsim, tad uh, mēs iesim uz jauniem parādiem tikai. Tagad uh, mums ir šis plāns par nodokļu ieviešanu, finanšu transakcijām, mm, citi plāni. Jāskatās, kas ar tiem notiek. Paldies, Barskas kundze. Ejam tālāk. Florence kunga ziņojums. Henena kungs, lūdzu, viena minūte. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētā kungs. Man pārsteidz komentāri šajā palātā, kopš uh, īpaši pēc nesenā samita. Tomēr Lielbritānija nevēlas atdalīties pagadam tā pilnīgi no uh, pārējiem. Es uh, gan uzskatu, ka šie komentāri ir uh, labs pamats turpmākam sarunam, kaut arī mēs nebūsim fiskālās savienības sastāvdaļa. Loģiski, ka šim fórumam jākļūst par uh, fórumu, pamatfórumu turpmākai integrācijai. Mums jārunā ne tikai par ekonomiku, bet arī par politisko amalgamēšanu. Un um, tad, nu, Lielbritānijā paliks kaut kur pie ārējās eh, Eiropas Savienības robežas, to sauks pa, joprojām par Eiropas Savienību, bet principā tā būs tāda brīva ekonomikas eh, interešu zona hmm. ar zinām neatkarību. Hmm, tā es vismaz eh, to skaidroju saviem vēlētājiem. Un tā mm, mēs atbrīvosimies no īrnieka, kas neko nav apmierināts, un iegūsim labi noskaņoto kaimiņu. Nākamais runātājs es eh, balsoju par Florenci ziņojumu. Tagad 20 gadus mēs eh, redzam, eh, kas notiek ar tehnoloģiju attīstību, ko izmanto mūsu pilsoņi. Tehnoloģija iet uz priekšu un um, elektronika kļūst um, vecmodīgi jau ļoti ļoti, ļoti ātri. Līdz ar to ir palielinājies pieprasījums pēc uh, otrreizējās pārstrādes. Lūk, mums arī ir uh, Eiropas stratēģija 2020. gadam, kas to nosaka. Un uh, labi, ka tagad mazumtirdzniecības sektoram ir piedāvāti stimuli, lai vāktu mazas elektroniskās ierīces un tās uh, Uh, pārstrādātu, piemēram, mobilos telefonus. Es domāju, ka tas uzlabos vides situāciju visā Eiropā. Paldies Tanika kungam. Pietkanens kundze lūdzu. Priekšsādātā kungs. Es pilnīgi pievienojos uh, šim tiesību aktu projektam. Runa ir par to, ko vēlamies mēs visi un komisija arī energoresursu efektivitāti un efektīvu izmantošanu. Bet pagaidām mēs nešķērojam pietiekami labi metālus no kopēja atkrituma apjoma. Mums metālu ļoti daudz atkritumos, un mums šāda stratēģija būtu vajadzīga. Paldies, lūdzu, Lena Bazesku, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, kungs. Es balsoju pār šo ziņojumu, tāpēc, ka es domāju, ka grozījumi šai direktīvai eh, būs eh, ļoti veiksmīgi. Un es domāju, ka skaidrība par eh, metodoloģiju, kā tiek savākt atkritumu un arī par elektronisko un elektrisko ierīču klasifikāciju. Tas ir nepieciešams. Mēs šeit runājam par pirmo stratēģiju un tāpat arī par to, ka reciklēšana un otraisē izmantošana tās pieaug, tā, to nozīme pieaug. Mums ir jāstrādā tā, lai šīs reciklēšanas programmas būtu efektīvas. Domāju, ka jāapmainās ar labākās pieredzes, piemēram, piemēram Rumānijas iestādes ir atvērušas tiešsaistes lapu, kur ir informācija par to, kā tiek reciklētas un kur tiek savāktas elektroniskās un elektriskās ierīces. Tādas lielas akcijas savākt uh, atkritumus notiek Rumānijā katru gadu. Paldies! Paldies, Pazesko kundzei. Tagad uh, mēs Sāras kungs elhasználott elektromos berendezés elektromos berendezések tartoz. Jā, protams, uh, ir tādi atkritumi, kas uh, ir uh, elektroniski un uh, elektriski. Lielākā daļa no tiem ir ģimenēs mājasaimniecībās izmantotie. Ir jāuzlabo metodi un veikts, kā mēs um, tos varam izmantot. Dažādos pētījumos runā par to, ka 85% tiek savākt, bet cita arī, ka tikai 30% tiek pareizi Uh, pārstrādāti. Daudzi, kas ir iesaistīti visā šajā procesā, visiem ir jāapvieno centieni. Līdzinējā pieredze ir tāda, ka līdzinējā direktīva nav bijusi e, vienoti, un šeit e, ir e, nepieciešama aktīvāka darbība, elektroniskie aparāti un ierīces jāsavāc atsevišķi Un savākšana, protams, ir saistīta ar izmaksām, kā arī pārstrādes izmaksām, un šīs izmaksas ir jāintegrē jau uh, produkta cenā. Paldies! Paldies, mēs āros kungam, tagad Svenbāns kundze. Šis te ziņojums par elektronisko iekārtu atkritumiem rāda pareizo līdzsvaru ES līmenī. Tur noteikts, kas paliek dalībvalstīm paveicams. Uh, E, savākšanas mērķis, kā tas tiks aprēķināts, tas ir būt, būtiski. Līdz 2013. gadam tiek paturota esošā metoda un pēc tam 65% mēr, e, mērķis 2020. gadam. Dalību valstīm būs iespēja pat noteikt 85% e, mērķi. Uh, Es e, esmu priecīgi par šo e, ziņojumu, un komisija palīdzēs dalību valstīm, e, kuras grib sasniegt šo mērķi. Vajag palielināt elektronisko un elektrisko iekārtu pārstrādi, un tomēr ir, mēs nedrīkstam arī būt pārāk preskriptīvi, un dalību valstis var izvēlēties pašas, kā tās iz, sasniegt savus mērķus. Uh, un dalība valstis varēs par, parādīt, ka tas patiešām pilda savus apņemšanās. Paldies, Svinbērns kundzei. Kellie kungs. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es gribētu sveikt kolēģi Kārlu Heinzu Florencu, jo viņš ir ļoti labi pastrādājis pie šī ziņojuma. visi runātāji jau ir atzinuši e, šo te e, panākumu. Arvien vairāk elektrisko un elektronisko iekārtu nonāk tirgu, un tos vajag arī attiecīgi pārstrādāt. E, Mums jāizbeidz E, teiksim, briesmīgās prakses, kad šīs atkritumi tiek eksportēti uz trešajām valstīm. Ar šiem priekšlikumiem mēs uzlabosim vidi, nodrošināsim sekundārās izēvielas. Un e, šeit no šādas situācijas e, iegūs pilnīgi visi pilsoņi Eiropā. Paldies! Un tālāk es došu vārdu Tanaka kungā par par Kristes klāsas ziņojumu. Es nobalsoju pār klāsas ziņojumu par uh, eh, palaišanu tirgu par biocīdajiem produktiem. Es uzskatu, ka te būs panāks līdzsvars un uh, cerēsim, ka direktīva tiks atcelta. Un tomēr uh, mums paliek divi galvenie mērķi. Tātad divpakapju di biocīdu direktīva E, kur būs noteikts aktīvās vielas un arī tiks atdalīti normālās un problemātiskās vielas un likumdevējiem. E, tas ir ļoti svarīgi. E, marķēšanas prasības uz šiem te attiecībā uz bioc, biocīdiem un datu aizsardzības noteikumu vienkāršošana ir pozitīvs soļi, arī obligāti apmaiņas noteikumi kas ir piedāvāti, ir svarīgi. Mēs izvairāmies e, no tā, ka notiek dubultošanās ar citiem pētījumiem. E, ziņojums noteiks e, tādus noteikums, kas būs vieglāk saprast un arī piepildīt. Paldies! Un tālāk Elēna Bazēsku. Paldies! Priekšsādātā kungs, es balsoju par šo ziņojumu jo mm, Mm, šos produktus plaši izmanto arī pārtikas sektorā, kosmētikas un tekstīliju sektorā. Līdz ar to izmantojums ir uh, stingri jākontrolē. Nepieciešama vienkāršotāka procedūra, autorizēšanas procedūra, uh, vienlaikus uh, pasargājot pilsoņus, pilsoņu veselību. Un es domāju, ka autorizēšanas sistēma pozitīvi uh, ietekmēs mūsu situāciju. Mums noteikti jāievieš etiķetes produktiem, kas um, ir apstrādāti ar biocīdiem. Tas uzlabos patērētāju aizsardzību. Šķiet, um, gan ka kumulatīviem efektiem vēl nav paredzēta laba definīcija. Tad vajadzētu padomāt par to, kā definīcijas vēl uzlabot, bet komisijas pēdējais priekšlikums jau iet pareizajā virzienā. Paldies, un tagad Pēterija kungs. Paldies. Tagad ir panākt vienošanās um, mm, attiecībā uz biocīdo produktu laišanu tirgu un lietošanu. Man prieks, ka Um, mums tagad ir vienotā izpratne un visiem jāpieturas pie Eiropas noteikumiem, arī ārvalstu importētājiem. Uh, Lauksaimniecībai tomēr svarīgi ir, lai biocidie produkti joprojām būtu pieejami, lai mūsu uh, zemnieki tos varētu izmantot. Panākts labs kompromiss, lai ilgtspējīgi biocīdos produktus izmantotu un mazinātu riskus uh, tos pielietojot. Es eh, domāju gan, ka šī nav pēdējā reize parlamenta, ka mēs par to runājam. Paldies! Paldies Jarkungam! Tagad Zimberns kundze. Turpināt izmantot biocīdos produktus ir svarīgi rūpniecībai, mājasāmniecībām, ekonomikai. Uh, Šai ziņojums eh, sabalansē šo izmantošanu, piedāvā labu aizsardzību cilvēku un dzīvnieku veselībai un mūsu videi. Svarīgi ir paredzēt adekvātu vērtēšanas procedūru un autorizēšanas procedūru. Svarīgi ir ietrēt eh, attiecīgus drošības standartus. Es uh, ceru, ka regulāri uh, situācija tiks pārskatīta un uh, nu, vismaz uh, pēc desmit gadiem, regularitāti desmit gadiem tas, šī pārskatīšana notiks. Bet nedrīkst aizmirst, ka zemnieki visur Eiropā un manā dzimtajā reģionā uh, vēlas um, aktīvi izmanto biocīdos produktus. Un labi ir arī, ka mums ir noteikumi par uh, tā sastarpēju izmantošanu, sastarpēju atzīšanu, kas atvieglo šo produktu izmantošanu Eiropas ietvaros. Un paldies um, Svinbērnas kundzei. Un tagad uh, par Bavē ziņojumu runāsim Tanīnka kungs. Es balsoju par Bavē ziņojumu par lauksaimniecības ražošanas resursu piegādes ķēdi. Ņemot vērā, ka lauksaimniecības sektors ir mašīna intensīvs sektors un, un ka ir pieprasījums pēc pārtikas, kas pieaug, mm, cerams, ka lauksaimniekiem izdosies arī ar mm, proficītu strādāt turpmāk un uh, cerams, ka ziņojums palīdzēs uh, lauksamniekiem uzlabot konkurētspēju. Interesanti zaļumošanas uh, pasākumi pirmajā pīlārā, mm, kas tiek piedāvāti opcionāli šajā ziņojumā. Šie pasākumi pēc 2013. gada varētu radīt problēmas daudziem lauksamniekiem un būt, būs, varētu būt par slogu uh, Mm, lauksaimniecībai. Mums mm, gan jācenšas panākt pilnīgi pretējo efektu. Paldies, lūdzu, Pietikainen kundze. Paldies. Tieši tāpat kā resursu efektivitātes kontekstam. Arī šeit mums jānoskaidro kā saražot pietiekami daudz pārtikas globāli un arī Eiropas līmenī. Man patīk šis ziņojums, un tas nosaka, ka katrā piegādes ķēdes posmā nepieciešami pasākumi, lai zinātu, kas tiek ražots, cik tiek ražots, ar kādām metodēm tiek ražots ar vienu mērķi. Kvali panākt kvalitāti kvalitatīvas pārtikas uh, saražošanu pietiekamā apjomā visā Eiropā. Protams, vienlaikus jādomā arī par uh, bio daudzveidību un par to, kas globāli notiek pasaulē. Paldies, Bazēs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Uh, es balsoju par Bavē kunga ziņojumu, jo man šķiet, ka lauksaimniecības um, tirku. Um, mums vajadzētu rūpēties par taisnīgumu, taisnīgām cenām un produktu sadalīšanu. Pagaidām mums ir liela lielveikalu koncentrācija tirgu un um, cenas um, iet augstumā. Savukārt ražotāji no kalnu reģioniem, nelabvēlīgiem reģioniem cieši Tā kā viņu reģioni ir nelabvēlīgi, vairāk jāiegulda loģistikā, transporta iespējās, lai uzturētu šo lauksamnieku konkurētspēju. Viņiem jāsaņem informācija par uh, viņu reģioniem un kādus papildu līdzekļus šie reģioni var saņemt, kādu atbalstu uh, varat tiem piešķirt. Jā, Jāra kungs. Paldies, šī iniciatīva ļoti nozīmīga, un mēs vēršam uzmanību uz būtisku problēmu lauksaimniecībā. Pagājušo gadu laikā izmaksas, ražošanas izmaksas eh, daudz ātrāk pieauga nekā cenas. Mums ir nepieciešams godīgas cenas um, visiem tirgus eh, dalībniekiem. Tādēļ mums ir sociāla eh, tirgus ekonomika, un tas nozīmē, ka politika iejaukt tad, kad šīs godīgi, šie godīgie apstākļi tirgu neeksistē vai nepastāv. Mums ir šis lauksaimniecības sektors, un no vienas puses ir daudz lauksaimnieku uzņēmumu, un tad ir um, pārstrādes rūpniecība, kas ir tāda tā kā vidēja uzņēmuma, un pēc tam ir tāda koncentrēta pārdošanas sistēma, tā ir dažu pārdevēju rokās. Lauksaimnieki pārsvarā nu, nav ļoti labi organizēti, un viņi nonāk nu, negatīvā situācijā. Mums ir nepieciešams vēl vairāk tādu apvienību, kas varētu vest sarunas par cenām un informācijas par cenām. Pat labam spēkā esošais monopola likums vēl tam neatbilst, un to vajadzētu piemērot. Paldies! Paldies Jāra kungam! Nākošais runātais Kelī kungs. Paldies! Vēlreiz. Es nobalsoju par ar lielu prieku par šo ziņojumu. Mm Un es piedalījos, uzklausīju diskusijas par šo tēmu. Šorīt diskusijas bija ļoti labas. Un galu galā mēs tagad risinām šo lielo problēmu, jo peļņas jautājums, kuru piedāvā daudz nacionālas kompānijas, ir ļoti liels un lauksaimnieki patiesībā neko nenopelna. Un to mums vajadzētu izlabot. Vajadzētu pielikt punktu sliktām praksēm, konkrēti attiecībā uz šīm te galvenajām jomām. Situācija ir jālabo, un tādā gadījumā mēs labāk izturēsimies pret lauksaimniekiem. Mums tas ir jādara, jo nu, līdz šim lielās kompānijas kontrolē situāciju, un situācija nav godīga. Paldies, Kellī kungam. Tālāk. Ziņojums par mm, traucējumiem pārtiks piegādes ķēdē dod vārdu Kellī kungam. Ultron, Līdzīgi kā iepriekšējā tēmā, tad ir tie paši jautājumi. Es tikai gribu vēlreiz uzsvērt, ka mums ir jārisina šī problēma ražotāju līmenī un konkrēti attiecībā uz daudz nacionālām kompānijām. Mums ir jāizveido vienlīdzīga situācija visā pārtiks ķēdē, un tad mēs to būsim ļoti labi patstradējuši. Paldies. Thank you, Mr. Kelly. Now... Paldies, Kelly kungam. Un tālāk Eiropas Savienības kosmostratēģija Hanan kungs. Paldies. Kosmos vienmēr ir raisījis iztēli arī Eiropas integrācijas veidotājiem. Pat augstā kara apstākļos Eiropa tik un tā gribēja noteikt savu vietu um, pasauli. Arī Šīraks runāja par Galileo ru, projektu, runāja par, gribēja pārspēt ASV. Mēs varētu teikt, ka tā ir tāda franču prezidentu apsēstība um, um, um, par to, ka viņi gribēja nonākt uz, uz mēnesi, piemēram. Draugi, Tas jau ir tāds perfekts simbols Eiropas Savienībai. Iepriekšējās vēlēšanās mums bija orbītā vēlēšana urna. Tas ir milzīgi parāda to, cik Eiropas Savienība ir atrausies no mums visiem. Pat pat kad jūs jau grimsiet purvī, purvā, jūs tāpat domāsiet par zvaigznēm. Labi, paldies! dodu vārdu Tanoka kungam. Nav ieslēgts mikrofons. Mikro. Es nobalsoju pār Patričailo ziņojumu, jo Eiropas Savienība var labāk koordinēt uh, savu stratēģiju. Uh, E, tiek iesaistīti inženieri un zinātnieki, un līdz ar to mēs uzlabosim kosmosa stratēģiju, veicināsim ekonomikas attīstību un uzlabosim pilsoņu e, dzīvi. GPS e, satelītos var palīdzēt braucējiem, tie, kas, tiem, kas atrodas uz ceļiem, un arī kuģu drošu pārvietošanās Eiropas ekonomikai nāks par labi. Es atbalstu arī ES globālās novērošanas e, programmu e, zemes novērošanas e, sistēma, cerēsim, ka tā dos savu labumu. Bet attiecībā uz GMS, lai tas tiktu iekļauts daudzgada finanšu schēmā, Eh, kā to prasa komisija, es domāju, ka eh, tas uzliks papildu slodzi eh, šajos grūtajos laikos dalību valstīm. Paldies Tānika kungam. Kejai Svinbornai dodu vārdu. Paldies priekšādātāji. Ziņojums par kosmosa stratēģiju sniedz labus priekšlikums jomās, kur dalību valstu resursus var apvienot Ja mums ir ES kosmosa stratēģija, tad mēs varam apvienot resursus un zināšanas, lai progresētu inovatīvā veidā, un tas nāk par labu visai ES un arī citiem. Tas ir jo īpaši svarīgi, ņemot vērā konkurences apstākļus. Un e, kosmosa tehnoloģijas bieži vien sniedz arī labumu ikdienas e, tehnoloģijai. Mēs nodrošinām e, zināšanās balstītu piekļuvu kosmosam. E, un mēs varēsim attīstīt arī Galileo un satelītu navigācijas sistēmas palīdzējis mums attīstīt savu uh, GPS sistēmu Eiropā, un tā ir pievienotā vērtība Eiropā. Paldies Svinbaunas kundzei. Tālāk Karonas ziņojums par pārtikas izšķērdēšanas novēršanu, un es dodu vārdu Hanun kungam. Paldies priekšēdāji. Lukašenko diktatūra reizēm tiek aprakstīta kā mm, pēdējā palieka pēc PSRS, bet kopējā lauksaimniecības politika ar centrāliem plāniem, ar uh, valsts atbalstu cenām. Mē, mēs esam daudzkārt runājuši pa, par to, ka mēs esam pret KLP. Uh, eh, un tas nav godīgi pret nabadzīgajiem. Uh, mums ir milz, ar, līdz ar šo politiku ir milzīga ietekme uz pilsoņiem. Un arī tas, kā tiek uh, valstis sodītas, um, es domāju, ka mums ir vairāk jāveic pētījumi, kā šī nauda tiek novirzīta tiem cilvēkiem visās dalībvalstīs, un tie nav lauksaimnieki. Uh, maksājumi vairs nav saistīti ar zemi. E, valsts e, uzņēmumi un e, nevalstiskās organizācijas saņem labumu no Eiropas Savienības. Nesam nopirkuši, esi nopirkusi um, uzticību katrā dalību valstīs. Un tas labs veids, kā novirzīt naudu no nabadzīgajiem uz bagātajiem, bet mums ir jāizbeidz šī politika. Paldies, Tanakungs. Priekšsādātā uh, kungs, es ar uh, ECR grupu balsoju par grozējumiem, uh, kas tiek ierosināti karonas ziņojumā šī brīža krīzes apstākļos, un tā kā iedzīvotāju skaits tik strauji pieaug un bada problēma Āfrikā saglabājas, ir vitāli svarīgi uzlabot situāciju ar pārtiku. Šeit nepieciešama labāka koordinācija dalībvalstu starpā. Uh, Nu, viens no svarīgākajiem aspektiem ziņojumā ir par uh, noteikumiem uh, attiecībā mm, uz uh, pārdošanas nosacījumiem lielveikalos. Nepieciešams atļaut pārdevējiem pārdot par zemāku cenu, kad produkta derīguma termiņš um, tuvojas beigām. Uh, Šeit jāievieš harmonizēti noteikumi, bet pagaidām dažās dalībvalstīs šī praksa ir pasludināta pat par nelegālu. Es ceru, ka situācija uzlabosies un es uh, piekrītu Hanan kungam, ir nepieciešama kalpa reforma. Paldies, mm, Pipēra kungs. Paldies, priekšādātā kungs. Es um, labprāt balsoju par šo ziņojumu. Eiropas uh, Savienībā 20 miljonu tonu Mm, pārtikas nonāk mm, atkritumos. Da praktiski puse, mm, puse no saržotām nonāk atkritumos. Lūk, ar šo problēmu mums tagad um, jācīnās. Mums jāskatās, kas notiek dalībvalstīs. Uh, mums uh, jāparasa no komisijas. Uh, konkrēti soļi, konkrēta rīcība. Mm, viena problēma, protams, ir šie derīguma termiņi, eh, kuru dēļ produkti biežāk tiek izmesti. Polijā, eh, piemēram, uz produktiem raksta vislabāk izlietot līdz tādam tādam datumam, un eh, citās valstīs ir eh, etiķetes, un eh, lūk, ir piemēri val, valstīs, kas eh, jau ilgspējīgi skata šo lietu. Mums jāmācās no viņiem. Paldies, Bazesku kundze. Paldies, es balsoju par šo ziņojumu, ko sastādījis ir Karanis kungs. Jo arī FAO brīdina par nesabalansētu situāciju visā pasaulē attiecībā uz uh, Uh, lauksaimniecības produktiem. Es domāju, ka mums ir racionāli jādarbojas un jānovērš jebkura pārtikas izšķērdēšana. Mums ir nepieciešami uh, veselīgi, labi pārtikas uh, produkti un tās ir arī jaunas pamatiesības Eiropas Savienības pilsoniem un tiesības pilsoņiem visā pasaulē. Gadrā aptuveni 180 kilogramu uh, pārtiks produkti tiek izmesti atkritumos, un tajā pašā laikā Somālijā sešas mēnešus jau valda bats. Somālijā bats ir vissmagākais, it īpaši bērnu vidū, un es esmu par to, lai 2013. gads tiktu izsludināts par pārtiks izšķērdēšanas novēršanas gadu. Paldies! Nākošais runātājs Pīters Jārs. Paldies! Eiropas parlaments šonedēļ ir nodarbojies ar ļoti būtisku jautājumu. Rūpnieciski attīstītās valstīs prot pārtiks izšķēdēšanas novēršanu, un es esmu ļoti apmierināts, jo nu, tas ir aptuveni 50% no, saražotā, um, no saražotiem produktiem. Tas nozīmē, ka pārtiks produkti nenonāk tur, kur tiem vajadzētu nonākt, proti pie patērētāju ēšanai, nevis izmešanai tie domāti. Atsaukšos uz Pīpera kungu. Mums ir nepieciešama tāda plašāka instrumentu uh, uh, izvēle. Mūsu šis pirmais dokuments ir solis pareizajā virzienā, bet mums ir nepieciešama arī tādi akceptējami un um, īstenojami pasākumi. Un vēl viens punkts, kas man kā lauksaimnieku parasti uh, dosmin, mums ir jārūpējas arī par vielu apritu, jo tad, kad uh, šo produktu cilvēki vairs nevar izmantot, tie tiek iznīcināti un netiek, piemēram, izbaroti dzīvniekiem. Arī šeit es lūdzu komisiju uh, īstenot uh, pasākums, lai tie uh, pārtiks produkti, kas nevar uh, tikt izmantot cilvēku pārtikā, būtu tik vismaz izmantoti dzīvnieku pārtikā. Paldies! Paldies nākošā runātāja Svinbrams kundze. Mm, paldies priekšsādātā kungs. Ņemot vērā tos piedienu, kas jau tiek izdarīts uz lauksamniekiem, lai mm, ar nedaudziem resursiem ražot vairāk pārtikas. Šis ziņojums uh, uh, izklausās ļoti pareizi Mm, tā kā 2050. gadā pasaulē dzīvos ap 9 miljārdiem cilvēku, kā saka ANO, ir nepieciešams uh, pārtikas um, situāciju mm, um, apgādi uzlabot līdz uh, tam laikam. Man šķiet, ka svarīgi apmainīties ar uh, paraugu praksēm, lai mazinātu pārtikas izšķērdēšanu, jāizmanto modernas tehnoloģijas, labāk apsaimniekot atkritumus, eh, izmantot arī energoresursus. Eh, rūpniecība jāsadarbojas, eh, runājot īpaši par iepakojumu, šeit nepieciešama inovatīva pieeja arī attiecībā uz produktu derīguma termiņiem. Mums jārīkojas. Uh, efektīvi un ne, nevajag rūpniecību noslogot ar uh, birokrātiskiem noteikumiem. Paldies, Kukan kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Eh, pārtiks izšķērdēšanas jautājums ir eh, problēma, kas visu laiku pieaug Eiropas Savienībā. Šajā kontekstā noteikti jārunā par pārtiks piegādes ķēdi. Un es vēlos atzinīgi vērtēt komisijas priekšlikumu par pārtiks izšķērdēšanas mazināšanu līdz 2020. gadam. Cerams, ka šodien izskatītais ziņojums veicinās šo mērķi. Eh, Patočnik, komisārs Patočniks eh, teica, ka šajā situācijā, kad eh, daudzas valstis pasaulē cieši badu, ne, tā pārtika, kas tiek saražota Eiropa un to, kā apiet ar šo pārtiku, ko Eiropā ir morāli un ekonomiski nepieņemami. Mums ir jāskatās uz uh, iemesliem, kāpēc tas tā notiek, un uh, mums uh, aktīvi jāmazina izšķērdēšana. Es uh, esmu par 2013. gadu, uh, kā mm, gadu pret pārtiks izšķērdēšanu, jo svarīgi ir veltīt vairāk uzmanības šim jautājumam. Paldies, Kukan kungs, Kelī kungs tagad. Paldies. Um, atkal nu, priekšsēdētā kungs. Es tagad tam tiek izpētīju šo jautājumu, un mani šokēja skaitļi. Es eh, biju pārsteigts, cik eh, daudz naudas tiek eh, vienkārši izmests, jo pārtika mm, nonāk atkritumos 60 procenti vienkārši netiek patērēti, 20% klāt nāk tādēļ, jo cilvēki nav pietiekami labi informēti par situāciju, mums pret to kaut kas jādara. Turklāt siltumnīcas gāzu efekts šeit spēlē savu lomu. Mums jāskatās, ko mēs varam darīt ar. Uh, pārtiku, kas ir sāražota, bet netiek pieprasīta vai nevar teikt patērētā, mums vēl ir daudz darāma priekšā. Un paldies, un tagad repaukungs. Paldies. Es arī balsoju par ziņojumu. Kad gandrīz 80 miljonu cilvēku Eiropas Savienībā mm, dzīvo uh, zem uh, nabadzības robežas un um, kad pasaulē ir miljārdiem daudz uh, cilvēku, kas uh, piedzīvo problēmas ar pārtikas piegādi, un kad 180 miljonu tonu pārtikas Eiropas Savienībā katru gadu tiek izmesti, Šāda izšķērdēšana ētiski, sociāli un ekonomiski nav akceptējama. Jādomā par efektiem uz apkārtējo vidi. Pārtikas neizmantošana, nepatērēšana ir pilnīgi bezjēdzīga. Padomājiet, mēs vienkārši e, e, izmētam naudu pa logu atkritumu tvērtnē šādā veidā. Paldies, Repelkungs! No padomas um, ir uh, saņemts atzinums, uh, kas uh, tiek atbalstīts.